Uh, uh, Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, ļaujiet sākt mūsu sanāksmi. Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet vietas. Sāksim sanāksmi. Quiet. Lūdzu klusumu please do stop your discussions. Lūdzu, pārtrauciet diskusijas. First, test vote. Vispirms būs eh, pārbaudas balsojums. Pārbaudīsim uh, balsošanas sistēmas un kartas. Uh, eh, es saprotu, ka jūsu kartas esat ievietojuši balsošanas iekārtās. Un tagad veiksim testa balsojumu. Mans jautājums ir, vai jūs esat gatavi trim stundām balsošanas? Sākam balsot! Uh, uh, thank you. Paldies. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Lieliski, fantastisks rezultāts. Vairākums ir gatavs trim stundām balsošanas, tātad beigsim vienos, droši vien. Reglamenta jautājums Tamburāno kungs, lūdzu. Jā, priekšsēdētāji, dargie kolēģi, ņemot vērā, cik sarežģīts būs balsojums par enerģētikas savienību, uh, un daudzajiem izšķirošajiem balsojumiem, kas mums tur ir, es lūdzu priekšsādātāju balsošanas beigās, eh, kad būs eh, balsu, nobalsots eh, par visiem grozījumiem, pirms galīgā balsojuma paņem 5 vai 10 minūšu pārtraukumu, lai mēs varētu aplūgot jauno tekstu pēc grozījumiem. Tikai tā varēsim izlemt, vai esam par vai pret. Nu, tas droši vien būs ļoti, ļoti vēlu, un es piedāvāju divas, trīs minūtes, bet ne desmit minūtes. Tātad esiet gatavi šim pārtraukumam, bet tas eh, būs daudz eh, īsāks nekā jūs prasījāt. Parasti tās ir divas, trīs minūtes. Labi. Pirmais jautājums. Eh, atcer valdes locekļu iecelšana. Tātad tas ir uh, Eh, kandidātu saraksts šai valdei no Eiropas parlamenta. Mūsu priekšlikums ir, kā pilntiesīgi locekti iecelt eh, Romanu Jordānu. Tas būs elektroniskais balsojums. Sākam balsot. I close the, uh, uh, sorry. Nē, es atvainojos, eh, tautas partijas biedru vidū divi par daudz. Divi tautas partijas eh, deputāti par daudz. Labi, beidzam balsot. Paldies. Un o, Uve Lepriš kā aizstājējs. Par to tagad balsosim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pozitīvs rezultāts. Tagad galīgais balsojums par visu kandidātu sarakstu, par visiem kopā. Un absolūtais itra biedru vairākums ir nepieciešams. Sākam balsot par visu sarakstu. Beidzam balsot. Tautas partijā viens par daudz atvainojos. Tagad ir labi. Beidzam balsot. Tagad ir labi. 55 pār 6 atturējušies. Liels paldies! Pirmais rezultāts ir pozitīvs. Apsveicu mūsu uh, izvirzītos kandidātus. Priekšsādātāja konference viņus izvirzīs šiem amatiem. Ziņojuma projekts par elektrotīklu savienojumu 10% mērķu rādītāju sasniegšanu. Eiropas elektrotīklu sagatavošana 2020. gadam. Referents ir Pēters Eriksons. Pirmais kompromiss par. Pret. Nē, pirm, mīnus pirmais. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais kompromiss par. Pieņemts. 29 par. Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 28 par, pret, atturas, noraidīts. 22 par, Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, pārbaudīsim otrā daļa, pārbaudīsim otro daļu. Beidzam balsot. Noraidīts 23 par, pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 37. par, pret, atturas noraidīts. 38. par, pret, atturas noraidīts. 41. par, pret, Pārbaudīsim 41. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. par. Pret. Atturas noraidīts. 5. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 43. par. Pret atturas, noraidīts. 58. par, pret, atturas, noraidīts. 57. par, pret, pārbaudīsim, atturas, bet pārbaudīsim. 57. Beidzam balsot. Nav neviena. Septītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 78. par, pret, atturas, pieņemts. 76. 76. Beidzam balsot. 76. Beidzam balsot noraidīts. Septiņā kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 77. par, pret, pārbaudīsim 77. Sākam balsot. Beidzam balsot. 78. par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim. 78. Viens EPP da, par daudz. Labi. Labi. Beidzam balsot. Pieņemts. 91. par. Pret. Atturas pieņemts. Astotais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 92. par, pret, atturas pieņemts. 90. par, pret, atturas pieņemts. 9. kompromiss par, 90. vai jūs gribat pārbaudīt 90. Nē. 9. kompromiss par, pret pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 106 par pret atturas noraidīts droši vien, bet pārbaudīsim. Pārbaudīsim 108. Tautas partijai viens par daudz. Paldies. Beidzam. Balsot. Noraidīts. 12. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 13. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 15. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 16. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 125. par, pret, noraidīts. 107. Nē, tas ir 17. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 142. par, pret, atturas noraidīts.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 20. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 167. par, pret, atturas, pieņemts droši vien. Pārbaudīsim. 167. pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 168. par, pret, atturas noraidīts. 20. 20. A kompromiss par 168. Lūdzu. Es teicu, ka pieņemts. Nē, jūs teicāt noraidīts. Vai es atvainojos? Tad 168. balsojam elektroniski. Tā būs labāk. Sākam balsot. 168. Beidzam balsot. Rejected. So I was right. Noraidīts, man bija taisnība. Pirmo reizi, kad man bija taisnība, es atvainojos. 20. A kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 169. par, pret, atturas, noraidīts. 21. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 177. par, pret, atturas, noraidīts. 185. par, pret, atturas, noraidīts. 188. par, pret, atturas, noraidīts. 187. par, pret, atturas, pieņemts. 22. kompromiss. 187. pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. kompromiss par. Pret. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim. 22. kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais grozījums par, pret. Pārbaudīsim. Pirmais grozījums. Pārbaudām pirmo grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais par, pret, atturas, pieņemts. Trešais par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais par, pret atturas pieņemts. Gala balsojums, balsosim elektroniski, personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. No tautas partijas viens ir par daudz. Beidzam balsot. Liels paldies, apsveicu referentu Eriksonu kungu. Tagad pāriesim pie šī ļoti eh, garā balsojuma ziņojuma projekts par virzību uz Eiropas enerģētikas savienību. Mareks Jozefs Grobačeks ir mūsu referents. Point of order. Point of order. Point of order, kolīgi Grobaček. Grobaček kungs reglamenta jautājums. Paldies. Pirmkārt gribētu eh, pateikties visiem par sadarbību un lielisko sadarbību, jo īpaši ar ēnu referentiem no visām politiskajām grupām, bet gribēju norādīt, ka mums ļoti svarīgi ir, lai tiktu uh, respektēta sarkanā līnija. 67. Uh, B kompromiss. Vienu mirklīti. 20, 26b. 26b. 263 un 265. Mums ir ļoti svarīgi noraidīt šo kompromisu grozījumu, jo EKR tā ir sarkanā līnija un mēs balsosim pret šo visu ziņojumu, ja tie tiks pieņemti. Lūdzu, respektējiet mūsu pozīciju. Paldies! Paldies! Referenta kungs, Turmes kungs. So Nav īstais laiks tagad uh, sākt uh, cīņu par saturu. Energoefektivitāte ir svarīga uh, klimata pārmaiņu apkarošanai, arī uh, produktivitātei un neatkarības nodrošināšanai no tādiem cilvēkiem kā Putins, un uh, tāpēc mums vajadzētu atbalstīt uh, spēcīgus efektivitātes mērķus. Paldies! Paldies, vai vēl kāds? Tamburāno kungs? Jā, es uh, nezinu, vai mums. Uh, tagad jau jārunā par to, vai balsosim par vai pret. Mums vienkārši vajadzētu balsot un nevis diskutēt, kā galā balsosim. Paldies! Virzību uz Eiropas enerģētikas savienību, referenta kungs, Grobarčika kungs, um, apsveicu jūs, jo jūs droši vien uh, drīz būsiet polijas valdības uh, sastāvā. Uh, kopā ar jūsu kolēģi Ečkeviču, un trešais eh, valdības pārstāvis droši vien būs Konrāds Šimānskis. Daudz no jums viņu atcerēsies, viņš arī bija itra komitejas eh, biedrs iepriekšējā sasaukumā. Polijā būs itra valdība. Uh, let me say. So, congratulations, colleagues. Apsveic jūs, kolēģi, tev vienkārši gribēju pateikt. 249. grozījums par, pret, Pārbaudīsim. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 250. par, pret, atturas, noraidīts. 253. par, pret, atturas, noraidīts. 254. par, pret, atturas, noraidīts. 255. par, pret, atturas noraidīts 252 par, pret, atturas noraidīts 258 par, pret, atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. NV 48 par, pret, atturas pieņemts. 1016 par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 263 par, pret, atturas, noraidīts. 265 par, pret, atturas, pārbaudīsim 265. Beidzam balsot. Noraidīts. 268 par, pret, atturas, droši vien pieņēmts, bet pārbaudīsim. 268. Beidzam balsot. Noraidīts. 264. par, pret, atturas noraidīts, bet pār 264. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Lieliski. Divi grozījumi kopā - 251. un 267. Tie ir identiski par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 450. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 450. To. 450. Beidzam balsot. Noraidīts. Inta 21 par pret. Mums vajadzētu pārbaudīt. Inta 21. Sākam balsot. Un tagad balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 285. par. Pret. Atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss. Par. Pret atturas pieņemts. 297. par, pret, atturas pieņemts, droši vien. Un nu, pārbaudīsim, pārbaudīsim. 297. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 703. par, pret, atturas noraidīts. 637 par, pret, atturas pieņemts pieņemts. Astotais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Afet 2 par, pret, atturas, pieņemts. Afet 9 par, pret, atturas, pieņemts. Afet 15 par, pret, atturas, pārbaudīsim. Afet 15. Vajadzētu to pārbaudīt. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 343. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim. 343. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 12. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 13. B par, pret atturas noraidīts. Labi, 13. B. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Bet bija vērts pārbaudīt. Tātad paldies par to. 13. A par. Pret atturas pieņemts. Četrsimt piecpadsmitais par pret atturas pārbaudīsim. Pārbaudīsim 415. I close the vote. Beidzam balsot. Norādīts. 416. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 15. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 447. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim. 447. 447. Beidzam balsot. Pieņemts. 432 par, pret, atturas, pārbaudīsim. 432 pārbaudām. 432. I close the vote. Beidzam balsot. Norādīts. 16. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Papildinājums numur 1 par, pret, atturas, pārbaudīsim. Pārbaudam papildinājumu numur 1. I close it out. Beidzam balsot. Pieņemts. Papildinājums numur 2 par, pret, atturas, pieņemts Pārbaudīsim. Es atvainojos. Pārbaudam papildinājumu numuru divi. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 486 grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim. 486 pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Inta 6 par, pret, atturas, pieņemts. 11. par, pret, atturas, pieņemts. 12. par, pret, atturas, pieņemts. 15. par, pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts. Noraidīts, noraidīts. Inta 13 par pret pārbaudīsim. I close the vote. Beidzam balsot pieņemts. 16. par pret atturas. Pārbaudīsim vēlreiz 16. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts. 10. par pret atturas pieņemts, bet pārbaudīsim. Tātad afet desmitais grozījums. Balsojam par afet desmit. Beidzam balsot. Pieņemts. 497 par, pret, atturas pieņemts. 504 par, pret, atturas noraidīts. 502 par, pret, atturas, norādīts. <coughs> Labi. 502 pārbaudām. 502. Beidzam balsot. Pieņemts. Jā, jums bija taisnība. Paldies. 506 par. Pret atturas pārbaudīsim 506. 506. Beidzam balsot. Pieņemts. 503 par. Pret. Atturas. Norādīts. 500 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 499 par. Pret atturas. Pārbaudīsim 499. Beidzam balsot. Pieņemts. 501 par. Pret. Atturas. Jūs nenobalsojāt. 501 vēlreiz par pret, atturas, pieņemts. 507 par, pret, atturas, pieņemts. 507. Labi, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 793 par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 Pārbaudīsim. 10.50. Beidzam balsot. Pieņemts. 513 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 515 par. Pret. Satunās par. Pret. Atturas. Noraidīts. 517 par, pret, pārbaudīsim. 517, pārbaudām 517. Beidzam balsot. Norādīts. 519 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 519 par. Nē, es atvainojos, mēs pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 18. kompromiss. Nē, nē, 516. 516. 516 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 516. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 526 par, pret, atturas, pieņemts. 521 par, pret, atturas, pieņemts. 523 par, pret, atturas, pārbaudīsim. 5, 2, 3. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 5, 2, 9 par, pret, atturas, pieņemts. 19. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 20. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 5, 6, 9 par, pret, atturas pieņemts. 5, 7, 3 par, pret, atturas pieņemts. 5, 7, 4 par, pret, Pārbaudīsim. 5, 7, 4. Pārbaudām 5, 7, 4. Beidzam balsot. Pieņemts. 5, 7, 5. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 5, 7, 5. Beidzam balsot. Norād, noraidīts. 5, 6, 5 pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Tagad otrā daļa par pret atturas norādīta. 6.20 par pret pret atturas pieņemts. 21b kompromiss par, pret atturas pārbaudīsim. 21b pārbaudām 21b. Beidzam balsot. Norādīts. 21a par pret, atturas, pieņemts. 22 kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 6, 4, 7 par, pret, pārbaudīsim. 6, 4, 7. Beidzam pārbaudīt. Pieņemts. 302 par. Pret. Pārbaudīsim. 301. Pārbaudām 301. Beidzam balsot. Pieņemts. Tas nozīmē, ka 60, ka 633. pirmā daļa Tātad mums ir jābalso par 633. grozījumu pirmo daļu. Par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim. 633. pirmā daļa. Beidzam balsot. Par. 629 par pret. Pārbaudīsim 629. Pārbaudām 629. Beidzam balsot. Pieņemts. Es neredzu, kā jūs balsot. 852 par, pret, atturas, pārbaudīsim. 852 pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. 638 par, pret, atturas, pārbaudīsim Pārbaudīsim. Jūs ne, necēt rokas, es nevaru redzēt, kā jūs balsojat, tāpēc mums jāpārbauda. 6, 3, 8. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. kompromiss. 23. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Es atvainojos. Maz pauzīt. Te nav alkohola. You can check if anybody wants wish. Ja gribat, varat pārbaudīt. Nē, nē, nē, es nedomāju elektroniski pārbaudīt. Six. <laughs> Oral check. Oral check. Yes, that's right. 667 par, pret, atturas, pārbaudīsim. 667, pārbaudām, beidzam balsot. Pieņemts. 654 par, pret, atturas, norādīts. 669 par, pret pret, atturas, pieņemts. 6, 7, 0 par, pret, atturas, pārbaudīsim. 6, 7, 0. Beidzam balsot. Norādīts. 6, 7, 2 par, pret, Un pārbaudīsim vēlreiz. Es atvainojos. 6, 7, 2. Pārbaudām balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 6, 7, 7 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 6, 7, 7. Beidzam balsot.

pret, atturas, grūti pateikt. 680. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 688 par, pret, atturas, pieņemts. 684 par, pret, atturas, pieņemts. 685 par, pret, atturas, pieņemts. 1160 par, pret, atturas, pieņemts. 1161 par, pret, atturas, pieņemts. Bet uh, Labāk būtu pārbaudīt. 1161. Pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. 687 pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 806 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 24. kompromiss par. Pret atturas pieņemts. Astoņi, astoņi, nulle seši. Tas tika pieņemts. Tas nozīmē, ka mums nevajadzētu balsot par 24. kompromisu, bet gan par 6, 2, 3 grozījumu. Tātad 623 par. 623 pēc 806. 623 par. Pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par 24. kompromisu. Es pāragri to piesaucu. 24. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 693 par pret atturas pieņemts. 25. kompromiss par pret atturas pieņemts. 717, 727, 720, 724, otrā daļa. Visi šie grozījumi ir identiski, 724, otrā daļa. Tātad kopā četri grozījumi par, pret, atturas, pieņemts. 891 par, pret atturas pieņemts. 726 par, pret atturas mm, pieņemts it kā, bet pārbaudīsim 726. Pārbaudām 726. Beidzam balsot. Pieņemts. 725 par, pret, atturas pieņemts. 561 par, pret, atturas pieņemts. 552 par, pret, atturas pieņemts. 550 par, pret, atturas pieņemts. 562 par, 562 par 550 tika pieejams. Tas nozīmē, ka 621 atkrīt. Tagad balsosim par 562 par, pret atturas pieņemts. 563 par, pret, un pārbaudīsim. 563. 563. Beidzam balsot. Norādīts. 553 par pret atturas pie, noraidīts 555 par pret atturas pieņemts. Tagad 732 par pret. Nu, pārbaudīsim. 732. Pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Norādīts. 733 pār. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 733. Pārbaudām 733 elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 26b kompromiss par, pret, atturas, pārbaudīsim, tas ir svarīgs kompromiss, 26b. Beidzam balsot. Noraidīts. 26a par, pret, atturas pieņemts. 27. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Septiņi, deviņi, nulle par, pret, atturas pieņemts, bet nu pārbaudīsim. 7, 9, 0, Labi, pārbaudām. 790. Pārbaudām 790, beidzam balsot. Pieņemts. 794 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 28. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 807 par, pret, atturas, noraidīts. 811 par, pret, atturas, pārbaudīsim. 811, pārbaudām 811. Beidzam balsot. Noraidīts. 808 par pret, atturas, noraidīts. 810 par, pret, atturas, noraidīts. 29. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. NV29 par, pret, atturas, pieņemts. NV28 par, pret, atturas, pieņemts. 13, 30. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 855 grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim. 855 par, beidzam balsot. Pieņemts. 812 par, pret atturas pieņemts. 859 par, pret atturas norēdīts. 31. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 32. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 881. grozījums par, pret atturas. Nu, pārbaudīsim 881. grozījums. Pārbaudām 881. Beidzam balsot. Norādīts. 33. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 922 grozījums par, pret, atturas, pārbaudām. 92. 92. pārbaudām 92. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Papildinājums par, pret. Pārbaudīsim. Papildinājums. Beidzam balsot. Pieņemts. 941 par, pret, atturs, pieņemts. 942 par, pret, atturs, pieņemts. 971 par, pret, pārbaudīsim. 971. Beidzam balsot. Pieņemts. NV 38 pār pret atturas pieņemts. NV 40 pār pret atturas pieņemts. 41 pār pret atturas pieņemts. 42 pār pret atturas pieņemts pārbaudīsim 42, pārbaudam. NV 42. Beidzam balsot. Pieņemts. 55 par pret atturas pārbaudīsim. NV 55. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Kompromis 39 pār pret atturas pieņemts. Papildinājums pār pret atturas pieņemts. NV 11 pār pret atturas pieņemts. NV 25 pār pret pārbaudīsim. Pārbaudam NV 25. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 35 par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss. Atvainošana, saka piedā, pie priekšsēdētājs. Labi. Tas bija pieņemts. 35. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts, kompromis 36 par pret atturas pieņemts, pielikums 1 par pret atturas pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. Pielikums 2 par pret pret atturas. Pārbaudīsim arī otro papildinājumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad astotais grozījums 897 par pret atturas pārbaudīsim. 8, 9, 7. Beidzam balsot. 703 <clears throat> par pret. Pārbaudīsim. 703.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 pieņemts. 977. Dalītais balsojums pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Trešā daļa par pret atturas atturas pieņemta. Deviņi, astoņi, divi. 982 trešo reizi, saka priekšsēdētājs, ceturto reizi 982 pirmā daļa par pret. Atturas pārbaudīsim. Pirmā daļa 982. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. Trešā daļa par pret pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemta. Trešā daļa. Par trešo daļu nebalsojam. 9, 8, 3 par pret. Pārbaudīsim. Kolēģi, balsojums ir pietiekami e, sarežģīts. Saglabāsim koncentrēšanos. 983 beidzam balsot. Noraidīts. 9. 7,5 par. Pret. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 9, 8, 0. Pirmā daļa. Par. Pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pie, pieņemta. 731 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 37 par pret atturas pieņemts. Papildinājums par pret pret atturas pārbaudīsim. Pārbaudīsim pielikumu, papildinājumu. Personālais balsojums, elektroniskais balsojums pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņēmts. 996 par pret atturas noraidīts.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 Pārbaudīsim 995. Beidzam balsot. Noraidīts. 9, 9, 0 par pret atturas noraidīts. 9, 9, 8 par pret man ir grūti pateikt par vai pret, tāpēc pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 1003 par pret atturs noraidīts. 1001 par pret atturs Pārbaudīsim. 1001. Nu, nu, Beidzam balsot. Noraidīts. 1000 nu, par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Tātad tūkstošais grozījums. Beidzam balsot. Norādīts. 999 par pret atturas. Norādīts. 994 par pret atturas. Norādīts. 997 par pret Grūti pateikt. 997 pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, 1004 par pret atturas pieņemts. 38. kompromiss par pret atturas pieņemts. 1015 par pret. Pārbaudīsim. 1015. Beidzam balsot. Pieņemts. 3, 4 grozējums kopā. Tā tad 1007, 8, 9 un 1020. 4 grozējumi kopā. Tie ir vienādi par pret atturas pieņemts. 1026 par. Nē, nē, atvainošana, saka prieksēdētājs. Tātad mēs iepriekšējos četrus pieņēmām. Tas savukārt nozīmē atvainošanu, saka prieksēdētājs. 1035. Godātie kolēģi. Jā, man nav, nenāk nekas padomā, ko jums pastāstīt anegdotiski, lai atvieglotu mums šo procesu, bet tagad balsēm lūdzu par 1035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 Pārbaudīsim. 1037. Beidzam balsot. Pieņemts. Tram 4 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tram 9 par. atturas pieņemts. 1038 par pret atturas pieņemts. Tran 14. Tas ir nākamajā lapusē. Kolēģi par pret atturas pieņemts. Tran 11 par pret atturas atturs pieņemts, 12 par pret atturs pieņemts, tran 10 par pret atturs pieņemts, 13 par pret atturs pārbaudīsim. Kolēģi, jums roka ir pacelt visu laiku, tas tomēr tā nogurdinoši.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 pret atturs pieņemts. 1048 par pret pārbaudīsim. 1048. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tram 17 par pret pret atturs pieņemts, tram 15 par pret atturs pieņemts, 1051 un 52 kopā par pret atturs pieņemts, 40. kompromiss par pret atturas pieņemts papildinājums par pret pārbaudīsim. Pārbaudam šo papildinājumu 40. kompromisam. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromišķais viens par pret atturs pieņemts. Papildinājums viens par pret pret atturas pieņemts. Papildinājums 2 par pret atturas pieņemts. Papildinājums 3 par pret atturas pieņemts. 1124 par pret Ja jūs vēlaties pārbaudīt eh, trešo papildinājumu, darīsim to. Tātad balsojam par trešo papildinājumu. Trešais papildinājums. Beidzam balsot. Pieņemts. 1124 par. Pret atturas, pieņemts. 42. kompromiss par pret atturas pieņemts. 865 par pret pārbaudīsim. 865. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. NV39 par pret. Pārbaudīsim. NV39. Sākam balsot. Šķiet, ka bija pieņemts. Beidzam balsot un tad redzēsim. Jā. Kolēģi, lūdzu, ceļiet rokas, jūs redziet, ar milzīgu vairākumu ir par, bet Jā, saprot, ka roka cilāšana nogurdina, bet pieņemts. Un tagad uh, eh, 1100 par pret apturas pieņemts. 1102 par pret atturas pieņemts. 1106 par pret atturas pieņemts, 1101 pār pret atturas pieņemts, 1099 pār pret atturas pieņemts, 43. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 1123 pār pret atturas noraidīts, 1109 pār pret Pārbaudīsim. 1129. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 1127 par pret atturas noraidīts. 1133 par pret atturas pieņemts, 1132 par pret atturas pieņemts, 1134 par pret atturas pieņemts, 1144 par 1134 pārbaudam 1134 sevi labo prieksādētājs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 1144 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 1144. Beidzam balsot. Pieņemts.

Pārbaudīsim. 1649. Pieņemts. 1156 par pret atturas pieņemts.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

Beidzam balsot. Noraidīts. Divi grozījumi kopā, tie ir vienādi, 45. grozījums un 47. par, pret, atturs, pārbaudīsim, 45. un 47. sākam balsot, beidzam balsot pieņemts. 47. kompromiss par pret atturas pieņemts. 67. par 67. otrā daļa par pret pārbaudīsim. 67. otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Grozējums numur 69 par pret atturas pieņemts. 71 par pret atturas pieņemts. 73 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 48 par pret pret atturas pieņemts. 49. kompromiss par pret atturas pieņemts. 50. kompromiss par. Nē, 82. grozījums labo prieksēdētājs par pret atturas pieņemts. 50. kompromiss par pret atturas pieņemts. 86. par pret Pārbaudīsim. Grozījums numur 86. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 51. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 52. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 1107 par pret atturas pieņemts. 109 pirmā daļa par pret atturas noraidīts. 53. kompromiss par pret atturas pieņemts. Grozījums 127 eh, par pret pret, atturas, pieņemts. 125. par, pret, atturas, pieņemts. 126 par, pret, atturas, pieņemts. 129 par, pret, atturas, pieņemts. 128 par, pret, atturas, pieņemts. 130 par, pret, atturas. Pieņemts. Bet pārbaudīsim. 130. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 139 par, pret Atvainošana, saka priekšsēdētājs 138 par. Pret. Pārbaudīsim, pārbaudīsim 138. Beidzam balsot. Pieņemts. 139 par. Pret. Atturs pieņemts. Divi grozējumi kopā. 140 un 141 par pret atturas pārbaudīsim. Divi vienādi grozījumi pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts. 146 par pret atturas pieņemts, 142 par pret pret. Pārbaudīsim. 142. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 143 par pret. Atturs noraidīts. 144 par pret Pārbaudīsim. 104. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 147 un 148 kopā, jo tie ir vienādi par. Pret. Atturas noraidīts. 149 par. Pret atturas noraidīts, 147 par pret atturas noraidīts, 178, 176 labo priekšsādātais par pret atturas noraidīts, bet pārbaudīsim. 178, 176 vēlreiz jau labo priekšsēdētājs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 175 par pret. Pārbaudīsim. 175. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 177 par pret pret, atturas pieņemts, 55. kompromiss par pret, atturas pieņemts. Seši grozījumi kopā - 155, 156, 157, 158, 159 un 160. Vienādi par pret atturas pieņemts. Nākamais ir grozījums 172 par pret pārbaudīsim 172. Beidzam balsot. Noraidīts. 173 par, pret, atturas, noraidīts, 57 par, pret, Man grūti pateikt. 57. Pārbaudam elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 136 par. Pret. Pārbaudīsim. Šķiet, ka noraidīts, bet sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 56. kompromiss par. Pret. Atturas Pieņemts. 184. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim 184. I closed it. Beidzam balsot. Norēdīts. 185. par. Pret. Arī noraidīts. Pārbaudīsim. 185. pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 186. par. Pret. Tas pats vairākums noraidīts. 187. par. Pret atturas noraidīts. 188. par pret atturas noraidīts. 189. par pret tagad nedaudz atšķirīgāk. Pārbaudīs 189. 189. Beidzam balsot. Divsimt četrdesmit trešais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. Tagad 57. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 58. par, pret, atturas, pieņemts. 200. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 59. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 58. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 92. par, pret atturas pieņemts. 83. par pret pieņemts. 216. par pret pārbaudīsim. 216. pārbaudīsim. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Tas nozīmē, ka varam uh, pāriet pie 60. kompromisa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 246. kompromiss par, pret, pārbaudīsim. 246. I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts Noraidīts. Es atvainojos. Pieņemts. Es atvainojos. Tas bija pieņemts. Pirmais bija noraidīts, otrais pieņemts. Trešais un ceturtais grozījums ir identiski. Balsosim kopā par, pret, atturas pieņemts. Piektais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. Desmitais par. Es atvainojos. Desmitais un divpadsmitais kopā tie ir identiski. Par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Trīspadsmitais par pret pārbaudīsim 13. Beidzam balsot. Divi groziem kopā. 14. un 15. par. Pret. Atturas pieņemts. Abi pieņemti. Atturas noraidīts. Es saprotu, ka tagad mums ir īsts pārtraukums, divas, trīs minūtes. Very well done. This went very well. Very well.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 on about all this, but I mean, uh, uh, Dargie kolēģi, dāmas un kungi, es saprotu, ka mēs esam tagad pilnīgi gatavi gala balsojumam. Galīgais balsojums būs personālais balsojums. Lūdzu, apsēdieties savās vietās. Un tagad sāksim balsot, uh, galīgais balsojums par šo ziņojumu. Balsojam! Has anybody? Vai visi nobalsojuši? I close the vote. 47, 47 pār. Apsveicu Rubalčeku kungu un arī ēnu referentus, apsveicu mūs visus. A... Jo bija ļoti daudz grozījumu, tas bija ļoti smags darbs, kur veic mūsu ēnu referenti, jūs visi esat smagi strādājuši, paldies jums par to. Tagad pāriesim pie pēdējā balsošanas punkta uzņēmuma ienākumu nodokļu politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences veicināšanas savienībā. Massimiliano Salīni ir mūsu referents. Un, ja es varētu sākt. Pirmais kompromiss grozījums ar mutisko grozījumu, ko iesniegusi Alde. Kalasas kundze, jums ir reglamenta jautājums. Es saprotu, ka jums ir mutisks grozījums. Jā. Alde vārdā es gribētu piedāvāt mutisku grozījumu pirmiem kompromisam pirmajā A, careful uh, evaluation aizstāt ar impact assessment, jeb ietekmes novērtējumu, jo šāda rūpīga izvērtēšana nav pazīstama Eiropas likumdošanā. Tātad, uh, prasa pārskatīt eh, konsolidēto uzņēmumu nodokli, balstoties uz ietekmes novērtējumu un tā tālāk. Any, any objection? Vai kāds iebilst? Ja jūs vēlaties iebilst, tad jums ir jāpieceļas kājās. Neviens neiebilst. Redz, ka neviens neiebilst. Tātad varam balsot par kompromisa grozījumu ar šo te mutisko grozījumu, ko iesniedz Kālās kundze. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 13. grozījums, balsojums pa daļām. Pirmā daļa par? Pret? Atturas? Noraidīts. 15. par? Pret? Atturas? Noraidīts Mm, iespējams noraidīts, bet jūs neceļat rokas. Pārbaudīsim. 15. grozījums. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Noraidīts. 16. grozījums par. Pret atturas noraidīts. 17 par, pret, atturas noraidīts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 31. grozījums par, otrā daļa. Jā, otrā daļa, jo pirmā daļa atkrīt. 31. grozījums, pirmā, es runāju, otrā daļa par pret. Pārbaudīsim. 31. grozījums, otrā daļa. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Piektais kompromiss eh, par pret atturas pieņemts. 42. grozījums par pret atturas pieņemts. 44. par pret atturas pieņemts. 46. par pret atturas noraidīts. 48. par pret atturas pārbaudīsim. 48. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Septītais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 62. grozījums par. Pret. Pārbaudīsim. 62. Pārbaudām elektroniski 62. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 63. Trijās daļās. Pirmā daļa. Par. Pret. Pārbaudīsim. Pirmā daļa 63. Beidzam balsot. pieņemts, otrā daļa 63. par pret atturas pieņemts, trešā daļa par pret atturas pieņemts, 64. par pret atturas pieņemts, 8. kompromiss par pret atturas pieņemts, 72. par pret atturas noraidīts, 73. par pret Pārbaudīsim 73. Beidzam balsot. Pieņemts. 75. par. Pret. Atturas. Pieņemts, bet pārbaudīsim 75. Droši vien pieņemts. 75. Beidzam balsot. Lūdzu, celiet rokas. 76. par, pret, atturas, pieņemts. 80. par, pret, atturas, pieņemts. 81. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, Pārbaudīsim. 81. pirmā daļa. Beidzam balsot. Noraidīts otrā daļa par pret atturas arī noraidīts. 3, 83. grozījums par pret. Pārbaudīsim. 83. Pārbaudām 83. grozījumu. Beidzam balsot. 85. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 86. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 87. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Galīgais balsojums. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 49 par. Apsveic mūsu referentu. Paldies, kolēģi! Man ir ļoti žēl, ka balsojumu pabeidzām pusotrā stundā. Ļoti īsā laikā, un jūs bijāt gatavi trim stundām balsošanas. Ko lai dara? Nu, ejiet pusdienās! Commissioner stays here already. So, so what, what is now? What is now? What Colleagues, let me inform you that... Kolēģi, ļaujiet man jūs informēt, ka mūsu darba kārtībā tagad ir paredzēts ļoti svarīgs punkts - TTIP sarunas. Tātad lūdzu, ja varat, palieciet ar mums, jo no vieniem jums tad būs brīvs laiks. So you said through this entire process. Yeah, I think a lot what went wrong. Wann habe ich dann diese anderen Leute, diese Supergruppe? Die Supergruppe hast du dreifach. Dear colleagues. Dargie kolēģi, ja nevarat palikt šeit, tad lūdzu atstājiet zāli pēc iespējas veiklāk, lai mums būtu iespēja mierīgi apspriest nākamo punktu. Kolēģi Turmes, kolēģi Turmes, jūs esat man tieši priekšā, es gribētu sākt. Kolēģi no sociāldemokrātu grupas, kas vēl ir šeit. Adam, Varbūt jūs varētu lūgt kolēģis. Lūdzu, to jūs, kundze, apsēdieties, ja drīkstu lūgt. Labi, dargie draugi, pāriesim pie TTIP sarunām. Sarunas par transatlantisko tiesniecības un ieguldījumu partnerību. Gribētu sveikt Petros Somēlis, kurš ir nodaļas vadītājs attiecībā uz tirgus pieeja enerģētikas un izīmateriālu jomā, strādā uh, tirdzniecības ģenerāldirektorātā komisijā. Man ir liels prieks, ka esat ieradies, un mēs eh, sagaidām informāciju no jums par 11. sarunu kārtu par TTIP, kas notika eh, Miami 13. līdz 17. jūlijā šogad. Atgādināšu, ka sarunas formāli tika uzsāktas 2013. gada jūlijā. Tagad jau ir tātad divi gadi pagājuši, kopā ir bijušas 11 sarunu kārtas, pēdējā notika Miami. Un ļaujiet man jums arī atgādināt, ka papildus formālajai sarunu kārtai ir notikuši vēl citi pasākumi eh, kopš pēdējās eh, informācijas, ko saņēmām no komisijas komitejā. Dārgie draugi, lūdzu, lūdzu lēnāk. Komisāre Cecīlija Malmstrēma ir tikusies ar eh, ASV um, tirzniecības pārstāvi Maiklu Fromenu. Uh, Viņi tikās Vašingtonā, lai izvērcētu, kāda ir situācija TTIP sarunās, un 5. oktobrī 2015. gadā ASV kopā ar 11 citām valstīm pabeidza sarunas par uh, klusā okeāna eh, partnerības eh, nolīgumu. Pirms dažām nedēļām tas, šīs sarunas tātad tika noslēgtas. Uh, bet uh, ASV puse uh, ir apturējusi uh, šos, šī nolīguma stāšanos spēkā, jo TPP sarunas vēl nav pabeigtas, tātad šī klosākānu partnerība. Ja šie secinājumi uh, oktobra sākumā jau ietekmē tēteps sarunas, pozitīvā veidā, bet varbūt negatīvā veidā. Kā jūs vērtējat uh, šo jautājumu? Jo šis jautājums mums ir uh, atvērts. Tātad pirms dažām nedēļām noslēdzās šīs TPP sarunas, un tagad uh, varbūt, ka būs nākamajā saruna kārta. Ja es varētu jums lūgt, uh, izteikties lūdzu. Yes, good morning to <clears throat> everyone. Thank you. Labrīt visiem! Lielas paldies priekšādātāji par to, ka uzaicinājāt mūs, lai pastāstītu par pēdējo TTIP sarunu kārtu. Kā jūs pieminējāt, tā bija 11. kārta, un tā norisinājās divas nedēļas, sākot no 12. oktobra. Dažas sanāksmes notika Vašingtonā, bet lielākā daļa sanāksme bija Miami. Uh, Šī sarunu kārta bija ļoti būtiska un arī ļoti pozitīva. Ieguldījām ļoti daudz darba, panācām lielu progresu. Sarunas kļuva arvien intensīvākas daudzās jomās. Gribētu norādīt, ka pats svarīgākais bija jautājums par tirgus piekļuvis jā, mm, tematiem, un šeit mēs pārskatījām uh, Eh, tarifu piedāvājumus ar ASV. Šajos pārskatītajos tarifu piedāvājumos mēs tagad esam panākuši diezgan pieejamu līmeni, tātad te ir runa par 97% no tarifiem, kas tagad ir aptvērti pārskatītajos tarifu piedāvājumos. Šīs piedāvājums ir līdzsvarots. Mēs redzam, ka ir panākts lielāks līdzsvars gan no Eiropas, gan arī no ASV puses, ir nodrošināts plašāks pārklājums, un ir svarīgi nodrošināt arī koriģējums gadījumā, ja līdzsvars vairs nebūs tik labs pārskatītajos eh, tarifu piedāvājumos. Mēs arī apmainījāmies ar priekšlikumiem par uh, izcelsmi attiecībās konkrētiem produktiem. Uh, Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, jo mēs varēsim saprast, kādā veidā labāk gūt labumu no piedāvājumiem. Otrais pīlārs pēc tarifiem ir pakāpojumi. Šeit mums jau bija pārskatīti piedāvājumi, jau jūlijā apmainījāmies ar šiem piedāvājumiem, un šajā sarunu kārtā uh, Mēs padziļinājām sarunas par pārskatītajiem piedāvājumiem un konsultējām arī tekstus par eh, pakalpojumiem. Un pēc tam eh, trešais eh, tirgus piekļuvis pīlārs. TTIP sarunu komponentā, protams, ir paredzēts arī valsts iepirkums. Eiropas Savienībai tas ir ļoti svarīgi. Otrajā kārtā mēs sagatavojām augsni um, pirmo piedāvājumu apmaiņai par valsts iepirkumu, un uh, šī apmaiņa ir paredzēta februārī. Priekšsēdētājs Buziks norādīja uz uh, sanāksmi starp uh, Promēnu un komisāru Malmstrēmu septembrī. Šajā sanāksmē viņi vienojās par valsts iepirkumu piedāvājumu apmaiņu, kas uh, varētu notikt uh, februārī, un Mēs sagatavojām šo kārtu, lai tā tad uh, varētu domāt par šo iespējamo apmaiņu. Tirgus piekļuve bija ļoti būtiska, un šajos uh, trīs komponentos mēs uh, domājam par to, kā labāk virzīt uz priekšu valsts iepirkumu. Protams, bija arī diskusijas par regulējošo dimensiju TTIP, bija arī diskusijas par uh, mm, regulējošo mm, ietvaru un par iespējamām sanāksmēm, kad mēs par to varētu vienoties. Tāpat arī mēs ieskicējām to, kas būtu darāms attiecībā uz regulējošo ietveru katrā no šīm jomām. Protams, tas neskar pastāvošo aizsardzības līmeni regulās. Mēs arī nekādā veidā nemainīsim mūsu regulējumu attiecībā uz valsts politiku. Noteikumi jomā šeit arī 11. kārtā bija ievērojams progress, jo tika iesniegts priekšlikums par ilgspējīgu attīstību. Tas arī ir viens no kārtas sasniegumiem bija pirmās sarunas pēc eh, komisijas priekšlikuma iesniegšanas. Tātad visi šie jautājumi tika apspriesti, runājām par dažādiem tematiem. Viens no tematiem, par kuru nerunājām, attiecas uz investīciju aizsardzību. Kā jau jūs zināt, komisija ir eh, sagatavojusi savus priekšlikumus par investīciju aizsardzību, taču kārtas laikā šie priekšlikumi vēl ar vien bija apspriežu procesā. Apspriedis notika ar parlamentu un ar dalību valstīm, tāpēc šis temats netika skārts 11. kārtas laikā. Tāda būtu uh, vispārīgā aina, un tagad taši konkrētāki elementi par divām jomām, kas jo īpaši interesē šo komiteju, proti MVU un izēvielas. Attiecībā uz MVU, kā jau jūs zināsiet, mēs diskutējām par MVU sadaļas iekļaušanu TTIP. Starp Eiropas Savienību un ASV pastāv vienošanās paredzēt šādu nodaļu. Šī būtu pirmā reize, kad šāda konkrēta sadaļa tiek iekļauta tirdzniecības nolīgumā un kur tiek konkrēti runāts par MVU. Šeit mēs apspriežam divus uh, galvenos aspektus. Mēs spriežam par institucionālo dimensiju un par informācijas apmaiņu. Trešais aspekts vairāk attiecas uz uh, reālo sadarbību MVU uh, lietās. Par to mēs uh, tādās vispārējās līnijās jau esam vienojušies, jo mums ir ļoti laba sadarbība izaugsmas ģenerāla direktorātā un arī uh, Eh, komercijas eh, atbildīgajās iestādēs ASV valdībā. Tieši tāpēc mēs arī apspriedām eh, šo dimensiju un mēs spriedām par to, kā tieši varētu izskatīties MVU nodaļas struktūra. Mēs domājam par MVU komitejas izveidi vienošanās ietveros, un šīs komitejas mēķis būtu uh, nodrošināt saiknes starp iesaistītajām pusēm, tāpat arī nodrošināt labu sadarbību ar visām pārējām līguma pusēm. MVU ir jāsaprot, kā labāk izmantot šo vienošanos, ir jānodrošina arī laba izpratne par nolīguma struktūru. Tas arī varētu ļaut uzlabot sadarbību. Panācām progresu šajā jomā. Mums bija labas sarunas, protams, vēl nav tām pielikts punkts. Nākamais aspekts - informācijas apmaiņa. Tas attiecas uz informācijas rīku izveidi, lai MVU varētu iegūt detalizētu informāciju. Piemēram, Eiropas Savienībā MVU varētu saņemt informāciju par to, kā eksportēt uz ASV, kādas prasības ir jāizpilda, Tātad šeit būs runa par visu praktisko informāciju, kas MVU būtu vajadzīga, lai uzlabotu starptautisko tiesniecību. Pēc tam sarunas turpinājās, bet vēl nav panākta vie, pilna vienošanās par uh, to, kāda veida nolīgums tieši tiks slēgts un kādas platformas tiks izmantotas, lai informāciju nodrošinātu MVU. Pie šī jautājuma mums būs vajadzīgas vēl dziļākas sarunas, pirms varēsim pielikt tām punktu. No Eiropas Savienības puses mēs vēlētos viens pieturs aģentūras sistēmu. Uh, Tātad te būtu runa par vienu mājaslapu, kurā visi mazie un vidējie uzņēmumi varētu gūt viņiem vajadzīgo informāciju. Runājot par enerģiju un par izējumateriāliem, mēs vesels divas dienas spriedām par eh, šiem jautājumiem. Mēs apspriedām visus svarīgākos punktus, kas tika identificēti iepriekšējās desmit kārtās. Mēs runājām par uh, dažādiem potenciāliem elementiem, kurus mēs iespējams varētu iekļaut TTIP eh, attiecībā uz enerģiju un izējumateriāliem. Mums bija arī detalizētas sarunas par jautājumiem, par kuriem mums iespējams nebija mm, tik, eh, tik daudz laika apspriest iepriekšējās kārtās. Uh, Tātad te arī bija runa par enerģiju un izējuma materiāliem. Pašlaik mums parādījās iespēja iedzināties šādām detaļās. Apspriedām arī attiecības starp dažādajām horizontālajām sadaļām TTIP. Tas ir ļoti svarīgs aspekts, jo mēs, protams, vēlamies konkrētu sadaļu par enerģiju un izējumateriāliem, bet Protams, noteikumi, kas ir iekļauti citās um, nolīguma sadaļās, attieksies arī uz enerģiju un izējumateriāliem. Tieši tāpēc šīs attiecības ar horizontālajām nodaļām ir ļoti būtiskas. Šo divu sarunu dienu laikā mēs atkārtojām Eiropas Savienības nostāju, ka TTIP ir vajadzīga atsevišķa nodaļa kur būtu iekļauti konkrēti nosacījumi par enerģiju un izējumateriāliem. Mēs uzsvērām, ka jo īpaši te būtu jārunā par diviem jautājumiem. Pirmkārtām eksporta ierobežojumi, kas pastāv ASV attiecībā uz jēlnaftas un gāzes eksportu. Un šajā sadaļā vajadzētu arī iekļaut noteikumus attiecībā uz konkurētspējīgu un ilgtspējīgu mm, regulējošo vidi attiecībā uz enerģijas precēm. Pie šīm lietām mēs vēl atgriezīsimies tālākajās sarunās, un šis, šis mums ļautu nodrošināt vienu no lomām, ko spēlē TTIP, tātad eh, globālie noteikumi un globālo noteikumu reformas. ASV pašlaik vēl nespēja pieņemt politiskus lēmumus par konkrētām nodeļām. Viņi pauda nostāju, ka šīs lēmums būtu jāpieņem vēlāk. Gribētu arī atzīmēt, ka Šī kārta notika periodā, kur arī ASV kongresā bija ļoti daudz aktivitāšu attiecībā uz enerģiju. Mēs apspriedām dažādus likumprojektus, kuru mērķis ir atbrīvoties no eksporta aizlieguma, kāds pašlaik pastāv ASV attiecībā uz naftu. Kā jūs zināsiet, Daži no šiem likumprojektiem mēģina panākt progresu likumdošanā, un uh, parlamentā arī tiek balsots uh, plenāra sesijā, taču šis process vēl nav pabeigts, tāpēc ka senāts vēl nav pavirzies uz priekšu un nav pieņēmis attiecīgus lēmumus. Vēl viens elements, kurus gribēju pieminēt priekšādātāji, attiecas uz aktivitātēm, kurās jūs bijāt tieši iesaistījies Divas nedēļas pēc tam, kad mums bija šī sarunu kārta Vašingtonā, bija likumdošanas dialogs. Tas norisinājās 4. novembrī Vašingtonā. Mēs pamanījām, ka enerģijas un izējumateriālu jautājumi arī tika apspriesti šajā transatlantiskajā leģislatīvajā dialogā. Dažas no sarunām Uh, norisinājās klātesot arī ASV pārstāvjiem. Bija arī dažādas blakus sanāksmes uh, šī dialoga laikā, un arī tajās tika apspriesti šie jautājumi. Mēs priecāmies par to, ka Transatlantijas likumdošanas dialogā tika izdots kopējs paziņojums, kas apsveic enerģijas sadaļas iekļaušanu TTIP tas arī atbilst mūsu sarunu vešanas mērķiem. Tāpat arī ir svarīgi norādīt, ka šī kopējā paziņojuma pieņemšana, ideja par šādu konkrētu nodeļu enerģijai, tagad tiek apspriest arī kongresa aprindās. Mēs priecājamies arī par Eiropas parlamenta pausto atbalstu un jo īpaši šīs komitejas atbalstu. Esmu pārliecināts, ka piedaloties eh, transatlantiskajā likumdošanas dialogā un dažādās tā blakus sanāksmēs, Eiropas parlamenta deputāti varēja redzēt, ka šī joma ir ļoti sarežģīta un to ir grūti apspriest ar ASV iestādēm. Tagad par nākamajiem posmiem priekšādātāji. Mēs sagaidām, ka nākamās sanāksmes starp eh, komisāri Mālstrēm un Fromenu varētu notikt decembrī. Sagaidām, ka 12. sarunu kārtā savukārt norisināsies nākamgad, visticamāk februārī, šeit Briselē. Vēl nav noteikti konkrēti datumi. Protams, Kā jūs pieminējāt, TTIP ietveros klusā okeāna sēdaļa ir pabeigta. Tas nozīmē, ka mēs domājam, ka no ASV sarunvedēja puses līdz ar to tiks likts lielāks uzsvars uz TTIP virzīšanas priekšu. Tātad mēs varētu domāt par vidējo mērķu sasniegšanu, tā lai varētu pietuvoties eh, sarunu um, beidzamajai kārtai, kas varētu norisināties nākamgad. Paldies! Paldies! Ir vairāk kolēģi, kur vēlas izteikties, bet eh, tā kā es esmu mūsu ITRE komitejas atzinuma referents, uh, šajā jautājumā un intkomiteja ir vadotā, vadošā, tad es vēlētos pateikt, ka pagājušajā nedēļā es, tik, es tikos eh, ar atbildīgajiem eh, pārstāvi palātā un tikos arī ar tehnoloģiju un komunikāciju apakškomitejas eh, prieksēdētāju. Es piedalījos vairākās organizētās sēdēs Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās valstis no nevalstisko organizāciju skatījuma un vairākās citās svarīgās sanāksmēs. Kopā ar Haptonu kungu es vadīju arī kopīgu sēdi, ko organizējām mūsu parlaments kopā ar pārstāvu parlamentu par enerģijas jautājumiem. Tā tad vairāk no jums, kolēģi, piedalījās šajā sēdē, ko organizēja Amerikas kongress, un šajā sēdē galvenais jautājums bija tirgus atvērtība enerģijas pakalpojumiem. Protams, arī sašķidrinātā gāze un nafta, bet īpaši sašķidrinātā gāze. Iespējams, ka pēc manas sarunas ar attiecīgās ministrijas enerģijas nodaļas priekšsēdētājas vietnieci. Viņi tomēr vēlētos eh, tā vairāk eh, homogenizēt eh, certifikācijas procesu, jo šobrīd uh, ir jāgaida apmēram 20 mēneši, nu vismaz pusotrs gads certifikāta iegūšanai. Tātad, ja kāda ASV kompānija vēlētos eksportēt šašķināto gāzi, un iespējams, ka šis laiks varētu tikt samazināts līdz pāris nedēļām, maksimāli mēnesis, sešas nedēļas, tas būtu tiešām būtisks sasniegums, un otrs, varbūt nākamais solis būtu vispār atteikties no certificēšanas. To mēs vēlētos redzēt pēc iespējas ātrāk. Un tas iespējams šobrīd ir arī kongresa viena no prioritātēm. Es tikos arī ar vairākiem senatoriem, tajā skaitā arī ar senatoru, kur ir atbildīgi par dabas resursu nodaļu. Un tas ir ciešā veidā ir saistīts ar starptautiskās tirzniecības nodaļas darbu un dabas resursu izmantošanu. Tātad enerģija, sašķidrinātā gāze. Trīs īsi jautājumi no manas puses. Kā jums šķiet šis eh, īpaši enerģijai veltītais nodaļas darbs? Nav tā īsti skaidrs, ko amerikāņi eh, vēl šajā nodaļā otrs ko komisija, bet tādos reālos terminos e, sagaida no ASV, cik tālu ASV varētu iet energojomā. Tā tad, e, ko mēs varētu sagaidīt brīdī, kad e, liberalizēsim mūsu energotirgu? Tātad mēs energotirgu vēlamies liber liberalizēt pēc iespējas ātrāk jau nākamgad. Par to runājām ar valsts sekretāru un arī ar citiem, iespējams pat eh, jau nākamā gada pirmajā pusē. Nākamais jautājums ir MVU un eh, publiskais iepirkums. Šobrīd ārkārtīgi striktie ierobežojumi ir vairāk noteikti valsts līmenī nekā federālā līmenī, pavalstu līmenī nekā federālā līmenī, jo šobrīd šķiet, ka pavalsts līmenī kompromiss sasniegt ir vieglāk. Kariņš, lūdzu. Uh, Paldies. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Divi jautājumi. Viens ir uh, patiesībā līdzīgs jūsu pirmajam uzdotajam jautājumam. Nē, tas patiesībā tā kā otrais. Uh, Pirmais eh, - vispārējāks dabas jautājums. Tagad, kad eh, ASV ir tā kā pabeigusi tētips sarunas, šobrīd notiek tā kā ratifikācijas process, vai šobrīd eh, situācija ir tāda, ka vismaz pēc mū, no mūsu viedokļa raugoties, viņiem šobrīd ir iespēja pilnībā tā kā uzmanību vērst uz tētipu sarunām, un vai no politiskā viedokļa raugoties viņi šobrīd var pilnībā nodoties šā līguma slēgšanai, jo eh, klusā okeāna nolīgumam šobrīd ir tāda negatīva pieskaņa par darba zaudēšanu un tā tālāk. Nākamais par energo nodaļu. Kādi ir ASV argumenti, lai to nenoslēgtu? Tātad, eh, kāpēc viņi to negrib? Ja ASV nav gatavas uh, tā kā parakstīties zem, šī no, žem, zem šās nodaļas, tad kāda ir viņu, e, kādi ir viņu argumenti? Kofūda kungs. Paldies, prieksēdētāja kungs, un arī es e, vēlētos pateikties komisijas pārstāvim. Tātad vispirms par energo sadaļu. Arī es vēlētos pajautāt komisijai nevis par pirmo daļu par eksporta ierobežojumiem, bet par otro daļu noteikumiem. Uh, Vai jūs varētu sīkāk eh, izskaidrot, par kādiem noteikumiem mēs runājam, ko mēs vēlamies, un vai ir vienprātība ar Amerikas Savienoto Valstu pārstāvjiem? Tas ir pirmais jautājums. Otrs jautājums - 11. rauns. Jūs iepazīstinājāt ar sarunu gaitu tajā, un jūs teicāt, jā, Eiropā mēs to saucam par ilgtspējīgu attīstību, par to tātad tapa diskutēts, bet uh, Es vēlējos pajautāt, eh, kā amerikāņi uz to, ja raugās uz vides prasībām, kādas ir spēkā Eiropā, uz eh, darba tirgus noteikumiem. Ja mēs eh, šo ārkārtīgi spēcīgo, ilgspējīgas attīstības formulu vēlamies viņam uzspiest, ko tas vispār nozīmē? Un visbeidzot, Eh, diskusijās ir piedalījušies vairāk citi TLD, un mēs esam nākuši klajā ar paziņojumu par to, eh, ka vēlamies to iekraut ētips sarunās. Bet eh, es saprotu, ka dinamika šobrīd kongresā ir tāda, ka viņi mm, negrib tā saucamo enerģijas tīro aktu. Un uh, administrācija tā kā vēlētos, lai ASV kaut ko darītu klimata izmaiņu apkarošanā. Kā mēs tā kā kopīgi varētu rīkoties un vai tas tiek iekļauts šajā tirsniecības nolīgumā? Nīblers kundz lūdzu. Ja. Paldies, priekšsādātājs. Arī gribētu sirsnīgi pateikties par uh, informāciju, kuras sniedzāt, un gribēju pārjautāt, vai pareizi sapratu. Jūs pieskārāties 11. sarunu kārtas galvenajiem tematiem. Mans jautājums, vai kādā jomā ir panākts jau arī kāds rezultāts vai starprezultāts? Ja pareizi sapratu, tad muitas nodevu ziņā tā ir, tad varbūt tomēr arī vēl kādā jomā tas ir panākts. Un tad par regulējo ietvaru. Uh, regulatoro ietvaru. Jūs uh, minējāt, kuras nozars tur uh, tētips kārs, varbūt var, vēl par to varētu precīzāk parunāt. Un pēdējais jautājums, es zinu, ka tētip uh, sarunās netiek runāts par datu aizsardzību, bet nesen uh, kopiena tiesa uh, pauda savu viedokli par um, Safe Harbor. Uh, un vai šajā sarunu kārtā vismaz eh, tas tika pieminēts, vai tas vispār netika pieminēts. Paldies, tagad Kēlīkungs. Yes, Paldies. Arī es vēlētos izteikt, uzteikt eh, to, ka šīs sarunas eh, virzās uz priekšu, tātad sašķidrinātā grāze un energo jautājumi. Uh, Šiem jautājumiem pieskārās jau prieksēdētājs un Kareņkungs. Kareņkungs. Tagad par eh, sarunu vešanas eh, kārtību. Nākamais rauns 12. ir paredzēts februārī. Cik daudz raundu vispār ir paredzēti un eh, vai ir domāts kaut kāds konkrēts raundu skaits? Mēs zinām, ka Amerikā ir vēlēšanas pēc gada, vai tas tiks pabeigts līdz tam, vai pēc uh, eh, 12. būs vēl kāda raunda. Un trešais jautājums par MVU. Lielā mērā apsveic šīs jaunās nodaļas iekļaušanas sarulās, vai jūs varētu detalizētāk pakavēties pie tā, ko tas nozīmē? Jo ir tādi, kur uzskat, ka tas nāks par labu MVU, bet ļoti bieži mēs sastopamies ar negatīvu argumentāciju no to mutēm, no to puses, kuri ir pret tētipu kopumā. Tātad, vai jūs varētu konkrēti pateikt, kas tur īsti notiek, lai mēs varētu stāties pretim ar savu pamatotu argumentāciju negatīvajām balsīm? Uh, Tātad, ko tas konkrēti nozīmēs MVU un uzņēmumiem Eiropas Savienībā, jo mums ir nepieciešami pozitīvi argumenti, jo negatīvo balss jau tā ir ļoti skai, skaļas, un mums vajadzētu konkrēti informāciju, ko tiem dot pretim priekšsēdētājs. Lopes Bermēro kundze nākamā lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, e, labdien, labdien un sveiciens e, komisijas pārstāvim. Man ir divi pavisam konkrēti jautājumi. Es neesmu dzirdējusi neko līdz šim par automobiļu nozari. Tā ir nozare, ko ļoti lielā mērā ietekmēs tētip, un pēc e, ar Volkswagen sāgu piedzīvotā mēs visi esam nobežījušies. Es personīgi uzskatu, ka šī Volkswagen negatīvā sāga ir radusies tieši tāpēc, ka pārāk daudz automobīļu ražošana ir milzīgu monopolu rokās. Tātad Amerikas Savienotajās valstīs ir tā kā cita izmešu kontrolas sistēma nekā šeit, un tomēr tie ir tieši amerikāņi, kur konstatēja Volkswagen pārkāpumus. Un otrs jautājums, ko jūs teiktu par savstarpēju abu izmešu sistēmu atzīšanu? Tas bija pirmais jautājums, otrais. Es vēlētos konkrēti dzirdēt konkrētu atbildi. Vai jūs runāsiet konkrēti par sociālām un darba tiesību klauzulām šajās sarunās? Un konkrēti vēlos zināt, ko jūs darīsiet, lai MVU arī būtu pieejami lielie līgumi publiskajos iepirkumos, jo bieži vien šie publiskais, publiskais iepirkums ir tikai milzu apjomīgiem eh, monstriem, kuri pēc tam to piedāvā MVU. Nākamais. Februārā jūs teicāt, būs 12. rauns. Es vēlētos pateikt, ka eh, šajā 12. raundā vajadzētu konkrēt runāt par sociālajām tiesībām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 tas ir attiecības eh, ar apakšu uzņēmēju, kā tiek ievērotas apakšu uzņēmēju strādājošo tiesības un tā tālāk. Tātad es runāju par publisko iepirkumu. Un visbeidzot, tas nav jautājums, es vēlētos eh, konkrēti dzirdēt par energosektora, energosektora jautājumu un fosīlās degvielas iepirkumu no ASV un kā tas būs ar eh, slānekļa gāzi un slānekļa eļļu. Prieksēdētājs. Es eh, vēlējos pateikt, ka diskusijās ar ASV par to, lai mēs šo eh, certifikācijas procedūru vispār atceltu, mēs jau tā kā negriežamies ar lūgumu pie ASV, mēs neesam lūdzēju pozīcijās, mēs vēlamies, lai, lai iegūtu visi lielākā daļa no republikāņu partijas eh, deputātiem un eh, daudzi arī no demokrātiem ir ieinteresēti, lai šī procedūra tiktu atcelta burtiski nākamajā gadā. Kā jau es teicu, tikos ar diviem senatoriem un tie abi izteica vēlmi to darīt. Viens bija no Ziemeļa Dakotas, otrs no Aļaskas. Viņi abi bija ieinteresēti, lai šī certifikācijas procedūra vispār tiktu atcelta. Uh, Un uh, no mūsu viedokļa raugoties un no strateģiskā viedokļa raugoties, tas ir ļoti būtiski, arī ģeopolitiski tas ir būtiski, un no energo cenu viedokļa raugoties arī ļoti būtiski. Jo enerģijas cenas gan ASV, gan Eiropas Savienībā no tā ietekmēsies. Tātad lūdzu atbildiet uz jautājumiem. Marks, thank you. yes, thank you. Jā, paldies. Paldies par komentāriem un man uzdotajiem jautājumiem. Mēģināšu uz tiem fiksi atbildēt. Jūs jautājāt, eh, vai nodaļa par eh, energo izēvielām ir iespējama. Tā ir ne tikai iespējama, bet mēs to arī vēlamies. Tā tad mēs uzskatām, ka tas būtu tikai un vienīgi jēgpilni jūsu pieminētās problēmas iekļaut arī TTIP sarunās, tātad energo drošības jautājumi un energo konkurences jautājumi. Īpaši energointensīvās enerģijas rijēju rūpniecības nozarēs, jo šobrīd eh, ir tāds tā kā enerģijas eh, iztrūkums vai enerģijas nevienlīdzība abās eh, okeāna pusēs. Jūs jautājāt, ko mēs tā kā reāli sagaidām divus momentus - eksporta ierobežojumu izskatīšana. Jūs pieminējāt, ka eksistē varbūt dažādas metodas, ko darīt ar patreiz spēkā esošajiem eksporta ierobežojumiem, bet eh, mums ir arī cits eh, instrumentārijs noteikumu kopums, kurš eh, mūsuprāt būtu jēgpilni pielietojams enerģijas un izējumateriālu nozarē. Jo patiesībā Pasaules tirsniecības organizācijas noteikumi tā pilnībā uz energo jomu neatiecās. Tāpēc eh, paši esam nolēmuši slēgt divpusējos noliegumus ar mūsu partneriem, īpaši austrumos - Ukraina, Gruzija, Moldova. Esam eh, sākuši strādāt pie konkrētiem enerģijas un izēja materiāla noteikumiem. Un, protams, arī tētip tā kā balstīsies uz šiem noteikumiem, vēlamies izveidot savu, savu veidu tādu kā algoritmu, ko darīt un kā strādāt pie globāliem noteikumiem šajā jomā. Vēl priekšsēdētāja kungs, jūs uzdevāt jautājumu par publisko iepirkumu un par to, vai būtu kādas iespējas uh, Amerikas Savienoto valstu augstākajā līmenī kaut ko darīt. Jo atcerēsimies, ka valsts iepirkums Amerikas Savienotajās valstīs ir atregulēts ne tikai federālā līmenī, bet arī pavalstu līmenī. Kā jūs ziniet, mēs e, pavisam nesen vedām sarunas ar Kanādu, kura arī abas puses patiesībā vēlējās e, šajā nolīgumā runāt par publisko iepirkumu ne tikai valsts, bet arī reģionālā līmenī, un arī ASV tātad runās par to federālā un pavalstu līmenī. Vēl mēs uzskatām, ka ir jābūt arī e, dalību valstu skatījumam iekļautam un tas eh, savā veidā atvieglotu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem piekļuvi lielajiem publiskā iepirkuma piedāvājumiem Amerikas Savienotajās valstīs, un tā būtu atbilde uz man uzdoto jautājumu, kā tas attieksies uz MVU. Mēs tiešām uzskatām, ka dalību valstu principi arī varētu to visu atvieglot. Man uzdev jautājumu par eh, jauno nodaļu, kas ir tikusi sagatavota šajās eh, tētips sarunās, un kad beigsies tētips sarunas. Kā jūs teicu, šis 11. rauns bija labs, un arī ASV ieguldīja tādu entuziasma dēvu, ko mēs agrāk tā kā nebijām manījuši. Protams, eh, mēs ceram, ka no ASV puses tāds entuziasms saglabāsies un pūliņi pieaugs. Jo sarunu nobeigums nenozīmē, ka mēs pēc tam vairs neturpināsim strādāt ar ASV, jo līguma ratifikācijai ir jānotiek kongresā, bet eh, es domāju, ka mums vēl būs iespējas pie tā visa piestrādāt un uzsvars likt tur, kur mums vajag. Uh, Man uzdeva jautājumu par to, kāpēc ASV nevēlas IRM nodaļu un kādi ir argumenti. Ja vēlaties, tā ir nodaļa, par ko ASV nevēlas diskutēt. Eh, Tafta kas ir jau 20 gadus vecs līgums. Pēc tam eh, Amerikas eh, Savienotās valstis nav tā kā vēlējušās vispār par to runāt. Viņi mēģina runāt eh, par tiem momentiem, kas ir svarīgi horizontālā līmenī enerģijas jomā. Uh, E, šai pieejai mēs e, lielos vilcienos piekrītam un tomēr uzskatām, ka ir nepieciešams izstrādāt e, konkrētākus priekšnoteikumus, jo horizontālie priekšnoteikumi nevienmēr var atbildēt uz visām enerģijas problēmām. Uh, Un šobrīd runājot ar ASV sarunu vedējiem, mūsu uzdevums jau nav tā kā pārliecināt viņus par to, ka vēl bez tam, ka mums ir šie horizontālie nosacījumi, mēs vēlētos redzēt arī konkrētākus, specifiskākus, bet nu redzēsim. Man uzdev jautājumu par ilgtspējīgas attīstības nodaļu un par to, ko ASV par to saka. Šobrīd var pateikt tikai to, ka informācija mums ir minimāla. Mēs piedāvājam no savas puses izskaidrojām, ko ar to saprotam un kas mūsu priekšlikumā ir iekļauts. ASV vēl ar savu priekšlikumu vai savu nostāju nav nākuši klajā, un kad sagaidīsim to, tad varēsim arī pārskatīt mūsējo, ja to vēlēsimies. Man e, uzdeva jautājumu arī par klimata izmaiņām. Šeit, protams, e, tas sasauc arī ar tirzniecības sarunām, bet e, no mūsu puses runājot par enerģiju un izējumateriāliem, jau kāda veida nosacījumi, kurus varētu iekļaut šajā nodaļā, nekādā ziņā uh, neliks uz spēles vai nepārkāps Eiropas Savienības vai arī ASV izvirzītos klimata izmaiņu apkarošanas pasākumus. Patiesībā mēs vēlamies, lai tas viss to pat stiprinātu. Bet, e, ja man ir jāatbild, vai ir kāda tieša ietekme no tēti puses uz klimata izmaiņu apkarošanas politiku, tad atbild visticamākais ir nē. Man uzdeva jautājumu, vai šajā raundā mēs runājam arī par datu aizsardzību. Kā jūs ziniet, datu aizsardzība vispār nav diskusiju subjekts, un mēs eh, par to nerunājām arī šajā, un nedz arī šajā raundā par to runājām. Jūs eh, jautājāt par nozarēm, par kurām runājām varbūt niansētāk, tātad deviņas nozares par kurām diskutējām. Un visticamākais, ka tam tiks izveidoti konkrēti pielikumi, tātad medicīniskās iekārtas, kosmētika, farmakoloģija, tekstīlijas, mašīnas, ICT, inženiertehnoloģijas, ķīmiskās vielas un pesticīdi. Par mašīnām. Tātad man uzdeva konkrēti jautājumi par mašīnām, automobīļiem. Uh, Vēlējos pateikt, ka sarunas e, to patreizējā posmā par mašīnām mēs vairāk runājam par automobīļu drošību, bet e, vēl nesam runājuši un nekad nesam runājuši par izmešu standartiem. Tas arī neietilps tētip aptvērumā. Uh, <clears throat> well, also... Jā, pareizi atceros, Lopes Barmehu kundze uzdev jautājumu par iespējamām sekām, kādas varētu būt energosektora liberalizācijai. Un kā tētips sarunas ietekmētu šo liberalizāciju vai otrādi liberalizāciju? Atkal mēs šeit runājam par eh, šo hidraulisko iegūšanu un līgumā nekas nevar ietekmēt tās suverēnās tiesības, kuras abām pusēm ir, lemjot par to, vai tāds vai cits energoprodukts vai pakalpojums tiek izmantots. Katra dalība valsts, katra pavalsts pati lemj ko tā vēlas vai ko tā nevēlas un kādā veidā tā izmantos savus dabas resursus vai neizmantos. Tētip tomēr runā par to, ka ja šāds lēmums ir tapis pieņemts, tad eh, tas neliks uz spēles un eh, neapstrīdēs resursu pieejamību un izmantojamību. Un eh, Kelly kungs man uzdeva jautājumu, jūs jautājums par MVU Man nav varbūt eh, daudz laika sīkāk pakavēties pie šā jautājuma, un es jau tā kā atbildēju par MVU, par laika grafiku, kad beigsim. Nākamais rauns februārī, nezinu, cik vēl raundi būs, 16. gadā arī nezinu, cik būs, bet, eh, protams, svarīgi ir pavirzīties uz priekšu pēc iespējas vairāk nākamajā gadā, un, eh, protams, mēs eh, vēlētos sarunas pabeigt Obamas administrācijas darbības laikā, bet to tiešām ir grūti paredzēt. Kā jau teicu, mēs strādājam, lai pavirzītos uz priekšu pēc iespējas vairāk. Un 16. Eh, gada citos ceturkšņos mēs varētu atkal runāt par NGA jautājumiem. Bet es nezinu, kad mēs šādas sarunas pabeigsim. Kad mēs tās pabeigsim. Paldies! Paldies, pabeigšu šeit! Jā, mēs esam uh, iekavējuši un uh, pārāk vēlu, lai sāktu jaunas diskusijas, Turmes kungs, jo mums vajadzētu beigt darbu. Man žēl, ka tā ir. Varbūt jūs uh, varat pateikt to vienā teikumā. Jā, tas ir vairāk par uh, uh, to, kādas uh, sarunas sadaļas varētu noslēgt. Un par šo Buy American likumu. Mūsu prasība ir to atvērt un uh, tādējādi uh, radīt vienlīdzīgus spēles noteikumus valsts un pašvaldību iepirkumam, bet es eh, neredzu, ka kāds eh, ASV politiķis vērstos par šo jautājumu tagad pie saviem vēlētājiem. Un eh, vai tad nav tā, ka jo tuvāk ir vēlēšanas, jo sarežģītāk būs uh, diskutēt ar amerikāņiem. Viņiem būs uh, varbūt netik brīvas rokas diskutēt. Uh, Un tātad, cik mums ir laika noslēgt sarunas? Liels paldies, Klod. Es domāju, ka tas ir tīri politisks jautājums. Es uzdodu to pašu jautājumu, uzdevu visiem, to, visiem amerikāņiem, ar kuriem tikos. Un, uh, un prasīju, kā pārliecināt sabiedrību ASV un Eiropas Savienībā par to, ka TTIP ir nepieciešams, tad tas ir tīri politisks Eh, jautājums. Pilnīgi jums piekrītu, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tas bija 12. punkts mūsu darba kārtībā. Un eh, informēšu jūs par šodien pieņemtiem koordinātoru lēmumiem. Pirmkārt, nelīģis, nelikumdošanas eh, ziņojums par rūpniecības jautājumiem tika piešķirts Tautas partijas grupai. Otrkārt, nodarbinātības komitejas darba grupa par eh, robotiem un digitalizāciju. Tur mūsu kolēģis Mija Petrā Palavats šeit tiek iecelts kā itra pārstāvis un Alģirdas Saudārgas eh, tika izvirzīts kā aizstājais. Trešais punkts - koordinātori pieņēma lēmumu par eh, bezpapīra iniciatīvas uzsākšanu ITRE komitejā sākot ar 2016. gada janvāri. Deputāti eh, saņems individuāli informāciju par šo jautājumu. Bezpapīra iniciatīva. Tas būs pēc diviem mēnešiem 2016. gada janvārī. Un koordinātori apstiprināja šo te ilgstošo ITRE praksi attiecībā uz to, ka kompromisa grozījumi vienmēr būs pieejami tikai angļu valodā. Protams, jūs varat vienmēr iebilst, tas ir uh, iespējams, bet ja mēs uh, uh iebildīsim, tad mēs nekad savu darbu nevarēsim paveikt. Es saprotu, ka daudzvalodība ir uh, ļoti svarīgs jautājums mums visiem, bet uh, tāds ir mūsu lēmums, ko pieņem koordinātori. Trijos būs ITRE un IMKO kopīgā sēde, un uh, tas ir ļoti svarīgi. Es nedomāju, ka ir citi jautājumi, kas būtu jāapspriež, uh, jo 14. punktā ir priekšlikums uh, noturēt 30. Uh, novembrī un 1. decembrī nākamo sanāksmi. Uh, tātad 30. novembrī pēcpusdienā un 1. decembrī no rīta un pēcpusdienā. Un nākamā sanāksme tātad būs Briselē. Trijos tiekamies IMKO un ITRE komiteja kopīgajā sanāksmē. Tiksimies pēc divar pusstundām.